cilvēkam ir ar personīgām problēmām, par viņu parūpēsies. Kolēģi un kolēģis! Vēlos jums paziņot, ka mūsu parlamenta vides komiteja vakar pieņēma ziņojumu par Parīzes nolīguma parakstīšanu. Līdz ar to ir izpildīts formāls priekšnosacījums tam, lai plenārsēdē šodien um, mēs varam nobalsot par Lavija uh, ziņojumu. Tas ir vēsturisks balsojums, jo pieņemot šo tekstu, mēs spērsim pēdējo politisko soli ceļā uz uh, Parīzes klimata nolīgumu ratificēšanu Eiropas Savienības vārdā. Ar šo balsojumu uh, mēs pavērsim ceļu uz to, lai šis nolīgums sasniedz vajadzīgos sliekšņus un stājas spēkā visā pasaulē. Mazāk nekā gadu pēc tam, kad tas tika pieņemts pagājušā gada decembrī. Un a, ratifikācija notiks savlaicīgi pirms nākamās COP konferences Marakešā. Eiropas Savienība šajos sarežģītajos laikos pierādīja savu vadošo lomu. Salīdzinājumam, starp Kyoto protokola parakstīšanu un spēkā stāšanos pagāja astoņi gadi. Un šoreiz tie ir tikai aptuveni deviņi mēneši, kas apritējuši pēc Parīzes konferences. Un esmu ļoti priecīgs par to, ka jūs, kolēģi un kolēģis, piekrītat uh, manam priekšlikumam uh, Uh, noslēgt šo procesu svinīgos apstākļos. Bankimūna kungs uh, šodien ir klāt, un es sveicu jūs, ģenerālsekretāra kungs. Jūs arī aktīvi piedalījāties šī vēsturiskā nolīguma tapšanā. Sveicam jūs Eiropas parlamentā! Unser Dank am Šodien mēs esam ļoti pateicīgi arī Francijas republikai, kas uzņēma COP21 konferenci un politiskajā līmenī izdarīja visu iespējamo, lai nolīgums tiktu parakstīts. COP21 priekšsēdētāja ir šodien klāt. Es sveicu jūs, eh, ministrs Kunze un pateicos jums un visai Francijas valdībai jūsu vārdā. ANO ģenerālsekretārs Banske Muns uzrunās tagad Eiropas parlamentu, un pēc tam mēs uzklausīsim politisko grupu priekšsādātājus, pēc tam uh, sāksies balsošanas procedūra. Um, Jūsu ekscelenci Mārtiņš Šulca kungs, Eiropas parlamenta priekšsēdētāji, Jūsu ekscelenci Jean-Claude Juncker, Eiropas komisijas priekšsēdētāji, Jūsu ekscelenci Ivan Karcok kungs, padoms prezidējušās valsts pārstāvis Seglēnvija Jalkundze, COP21 priekšsēdētāji, Jūsu ekscelenci Markos Šefkovičs kungs, vicepriekšsēdētājs, kurš atbild par enerģetikas savienību, ekscelents Kaņetes kungs, atbild par enerģētiku, Giovanni Lavija kungs, e Eiropas parlamenta vides, sabiedrības veselības un pārtiks drošuma komitejas priekšsarētājs, godātie parlamentārieši, ekscelences, ministri, dāmas un kungi. Šis ir liels gods man, kā ANO ģenerālsekretāram, izmantot šo iespēju, lai vēlreiz uzrunātu Eiropas parlamenta deputātus. Paldies man eh, par man sniegto privilēģiju. Nebiju plānojis ierasties Strasbūrā sākotnēji, bet izlēmu mainīt savus plāns un uzrunāt jūs šai svarīgajā brīdī, atsaucoties uz parlamentu priekšsēdētāju Martinu Šulcu kunga uzaicinājumu, lai runātu par to, cik svarīgi ir Eiropai ratificēt eh, Parīzes nolīgumu par klimatu pārmaiņām. Es augstu novērtēju jūsu uzņemto vadošo lomu šajā procesā un iesaistīšanos. Eiropas Savienībai ir ilga un eh, laba vēsture saistībā ar šādiem sasniegumiem. Jūsu valstis, kā Eiropas Savienības dalība valstis, ir atkal un atkal pierādījušas, ka jūs ne tikai atzīstat, cik nopietns ir šis drauds, bet arī esat gatavi izmantot tās iespējas, ko tas dod, lai izveidotu ilgspējīgākas, konkurētspējīgākas ekonomikas un veselīgākas sabiedrības no nu, sākotnējās vadošās lomas eh, ANO konvencijas ietvara eh, panākšanā, līdz jūsu pašu ieguldījumiem tīras enerģijas eh, plašākai izmantošanai. Eiropas Savienības loma ir bijusi ļoti spēcīga. Un šodien jums ir vēl viena iespēja uzņemties vadošu lomu globālajā mērogā klimata jautājumos. Es aicinu jūs turpināt šo darbu, ar kur jūs varat lepoties un ātri apstiprināt Parīzes nolīgumu. Tas ļautu Eiropas Savienībai un tās dalību valstīm apstiprināt eh, ratifikācijas eh, šo instrumentu ANO mm, galvenajā mītnē Ņujorkā. Tas būtu īpaši iespaidīgi ka tas ir panākts vienā no vissarežģītākajiem tematiem, kas ir mūsdienās. Pēdējās pāris nedēļās mēs redzam lielu iesaistīšanos no nu, visas pasaules, lai Parīzes nolīgums stātos spēkā vēl šogad. Šīs nedēļas sākumā arī Indija oficiāli pievienojās nolīgumam. 31 valsts ir pievienojusies šim nolīgumam augsta līmeņa pasākumā, kuru es organizēju ANO ietvaros 30. Eh, eh, septembrī. Lielākie eh, piesārņojuma radītāji ASV un Ķīna arī atbalstījuši Parīzes nolīgumu un oficiāli pievienojušies tam. Es izsaku atzinību visām šīm valdībām par viņu spēlēto lomu. Tas nozīmē, ka mēs esam, esam eh, šķērsojuši pirmo slieksni, lai līgums varētu stāties spēkā. Šobrīd ir 62 valstis, kas ir pievienojušās Parīzes nolīgumam. Jūs ekscelences, godātie parlamentārieši, dāmas un kungi. Es cienu unikālo lēmumu pieņemšanas procesu Eiropas Savienībā. Un vienlaicīgi es arī atzinīgi vērtēju Eiropas Savienības vidas ministru uh, lēmumu eh, rīkoties, izmantojot pātrināto procedūru. Tas ļaus dalību valstīm nosūtīt ratifikācijas pa tiešo eh, eh, ANO. Es aicinu jūs apstiprināt šo ātros procedūras izmantošanu. Mēs varēsim tad attiecīgi sasniegt 55% slieksni. Jums ir iespēja iet vēsturē, nodrošinot labāku nākotni mums. Es neredzu labāku veidu, kā nodrošināt Parīzes panāktā nolīgumu ieiešanu vēsturē, kā vien ļaujot tam stāties spēkā pēc iespējas ātrāk. Lai varētu gan stiprināt uh, ekonomiku, gan aizsargāt uh, visneaizsargātākās ekonomikas. Un tā būtu Eiropas Savienības uh, loma, kas kalpot kā ieguldījums un veidotu Eiropas identitāti. Tas arī palīdzētu virzīt uz priekšu pārēju uz zema oglekļa līmeņa izmantošanu, cīnīties ar uh, temperatūras pieaugumu globālā mērogā. Un tas palīdzētu aizsargāt arī visvairāk riskam pakļautās sabiedrības no klimata pārmaiņu ietekmes cilvēces vārdā un nākotnes paudžu vārdā. Es aicinu jūs atbalstīt eh, Parīzes nolīguma pātrinātu pieņemšanu. Priekšsēdētāji kungs, godātie parlamentārieši, jūs ekscelences, rekordaugstas veids eh, laikā rīkosimies vēsturiski jautājumos un brīžos, kad mums ir tik daudz atšķirīgu viedokļu, parādīsim, ka esam vienoti cīnoties ar lielāko problēmu no visām. Šī ir mūsu iespēja virzīties uz drošāku, ilgspējīgāku un labāku nākotni mums visiem uz mūsu planētas. Izmantosim šo brīdi, un aizstāvēsim savas vērtības un mūsu organizācijas plānus un mērķus. Ekscelences, priekšsēdētāji kungs, godātie parlamentārieši, ministri. Kā jūs noteikti zinat, mans pilnvar termiņš kā no ģenerālsekretārām beidzas šī gada beigās. Un es ar to arī beigšu šo pilnvaru termiņu. Man ir bijis liels gods kalpot šai organizācijai, un cieši sadarboties ar Eiropas Savienību un Eiropas parlamentu. Es vēlos izmantot šo iespēju, lai no sirds pateiktos par visu sirsnīgo atbalstu, kur esat snieguši man un ANO pēdējo desmit gadu laikā. Es tiešām ceru, ka Eiropas Savienība turpinās savu vadošo lomu, atbalstot ANO darbu uh, cilvēktiesību, ilgspējīgas attīstības un citos jautājumos pasaulē. Paldies par jūsu līderu lomu, paldies par jūsu iesaistīšanos. Padarīsim šo pasauli labāku visiem. Paldies jums! Paldies! Dank, generāl. Liels paldies ģenerālsekretāra kungam. Dāmas un kungi, tagad sāksim balsošanas procedūru. Bet vispirms izskaidrošu, kā tas notiks. Uzklausīsim tagad politisko grupu priekšstādātājus, kas izteiksies par šo jautājumu īsi katras politiskās grupas vārdā, pēc tam izteiksies komisijas priekšstādātājs, kā arī uh, padomes priekšsādātājs. Pēc tam atbilstoši reglamentam izteiksies Giovanni Lavija un pēc tam individuālais balsojums. Ja ziņojums tiks pieņems, tad Eiropas parlaments būs noslēdzis ratifikācijas procedūru, izmantojot piekrīšanas procedūru. Un parlamentā mēs parakstīsim uh, nodošanas, jeb uh, deponēšanas vēstuli, ko nodosim uh, padomas priekšsādātājam. Uh, ministre Rojāls kundze un komisijas uh, priekšsādātājs būs līdz parakstītāji, un uh, līdz ar to mēs paveiksim visu nepieciešamo, lai ratifikācijas instruments varētu tikt deponēts Ņujorkā mēs būsim pārsnieguši 55% slieksni un uh, būs izdarīts svarīgākais solis uz uh, nolīguma stāšanos spēkā. Pēc tam tātad uh, notiks parakstīšanos lūkšu ministri Rojalu, kā arī komisijas priekšstātāju un Lavija kungu pavadīt mani parakstīšanas procedūras laikā. Tagad Weberkungs. Gadījām prezidenten, sagētā. Priekšstātāja kungs, godātājs ģenerālsekretāra kungs, sveicu jūs Eiropas parlamentā. Es gribētu pateikties jums par jūsu paveikto darbu, ko uh, paveicāt pēdējos desmit gados visas pasaules un arī, arī Eiropas labā. Klimata pārmaiņas ir mūsu uh, paudzes politiķu eh, svarīgākais uzdevums, un mēs varam būt lepni par to, ka Eiropas, Eiropa kā kontinents ir meklējusi atbildi uz šiem jautājumiem. Parīzes nolīgums nebūtu tapis bez Eiropas Savienības. Ļoti svarīgi, ka mēs varējām runāt vienā balsī un piedalījāmies globālā mērogā šī jautājuma risināšanā. Mēs parādījām, uz ko ir spējīga Eiropa. Tagad pēc nolīguma parakstīšanas mums jārīkojas, mums ir jāīsteno nolīguma noteikumi. Savas politiskās grupas vārdā vēlos teikt, ka uh, globālām problēmām ir vajadzīgi globāli risinājumi. Mēs redzam, ka uh, pašlaik pieaug populisms. Mēs ar šī nolīguma īstenošanu parādīsim, ka mēs spējam eh, risināt problēmas, kas skar visu pasauli. Šodien ir optimisma diena. Mēs šodien pierādīsim, kā varam problēmas risināt. Paldies! Sociāldemokrāta politiskās grupas vārdā Vitela kungs. Priekšsēdētāja kungs, cienījamais eh, ģenerālsekretāra kungs, Rojāls kundze, liels paldies par jūsu ieguldījumu un uzaicinājumu, ko mēs no jums saņēmām. Šobrīd Eiropa ir tieši tāda, kādu mēs vēlamies to redzēt, nevis Eiropa, kas ierausies sevī, bet eh, Eiropa, kas raugās pasaulē, kas ir uzticama savai pirmajai globālajai misijai, eh, kas ir Eiropa, eh, kas rūpējas par cilvēkiem, kas nodrošina cilvēkiem labāku dzīvi nākotnē, nevis nodarbojas ar kaut kādām juridiskām uh, finansēm. Jums ir taisnība, šodien ir vēsturiska diena, taču mums ir vajadzīgs kaut kas vairāk, mums ir jāuzņemas arī citas saistības. Lietas, par kurām mēs varam vienoties un tālāk panākt vēl uh, ambiciozāks, vēl eh, tālējošāks apņemšanās jo jāceras, ka zeme nepieder mums, mēs piederam tai, un mums šī zeme ir jāsaklabā un jānodot tālāk mūsu bērniem. E Paldies, un EKR grupas vārdā. EKR. Paldies. Nav, ir skaidrs, ka Ratifikācija notiks eh, tālāk un partija eh, pusēm šodien ir skaidrs, ka mums saskaņā ar nolīgumu ir jāsniedz sava piekrišana. Pēc COP21 dalībvalstis uzņēmās noteiktas saistības, un tās uzņēmās 107 valstis, kas ir kopīgs mērķis. Ratifikācija šodien ļaus apvienoties ar ASV, Ķīnu un uh, citām pusēm, kas ir jau iesnieguši sa eh, savu ratifikācijas instrumentu. Un uh, nosacījumi kļūs obligāti jau līdz šī gada beigām. Visi gal galā būs ieguvēji, gan politiķi, gan uzņēmēji, gan vienkārši cilvēki. Un šobrīd jau ir izstrādāta vesela virkne dalībvalstu klimata plānu. Mums ir interesanti redzēt, kā dalībvalstu valdības pildīs tos solījumus, ko tās ir sniegušas. Paldies, un tālāk eh, Cīmērs kundzei vārds apvienoto kreiso grupas vārdā. Nē, uh, liberāļu uh, grupas, uh, valda grupas vārdā vispirms Verhofstad kungs un pēc tam Cimers kungs. Thank you, President. Uh, Mr. Secretary General. Ģenerālsekretārā kungs, vispirms paldies jums par šiem desmit gadiem darba. Prezidents kundze, paldies arī jums un priecājamies, ka esat šeit un uz jūsu galda ir vēl kāds ielūgums un es ceru, ka jūs uh, zināt, uz kurien jums jādodas. Parīzes nolīgums ir vēsturisks, un esmu pārliecināts, ka tas ir universāls arī dzen. Tas ir tikpat universāls kā 48. gada uh, nolīgums. Un uh, COP21 gal, gal, uh, ir pierādījis to, ka globālā mūsu planētas pārvaldība nav sapnis, kā daži cilvēki to apgalvo. Tas arī pierāda to, ka mēs kā Eiropa varam vadīt pasauli pareizā virzienā un ka mēs kopā esam spēcīgāki. Un ģenerāla kung, sekretāra kungs. Uh, mēs nevaram neminēt Alepo uh, traģēdiju. Tiek uh, bombardētas slimnīcas, civiliedzīvotāji iet eh, bojā, ASV un Krievijas eh, pretimstāvēšana. Jāsaka, šeit faktiski drošības padomas pēckara loģika nedarbojas. COP21 un Parīzes nolīgums eh, savukārt demonstrē pilnīgi pretēju tendenci, proti to, ka starptautiskā sabiedrība un Eiropas Savienība spēj uzņemties atbildību. Un uh, daudzpusīgums ir uh, tiešām veids, kā virzīties uz priekšu nākamajām paudzēm. Paldies! Paldies, es vēlreiz ļoti, ļoti atvainojos par savu kļūdu Un tagad apvienoto eh, kreiso grupas vārdo Cimers kundzē vārds. Priekšstādākungs, esmu gatava izteikties arī pirmā politisko grupu vārdā. Mēs varam ievies šādu tradīciju. Eh, godātais Bankimūna kungs, es savas politiskās grupas vārdā vēlos sveikt jūs šajā zālē. Mums tas ir liels gods. Cīņa pret klimata pārmaiņām ir globāls izaicinājums. Par to esam vienisprātis. Tagad mēs esam izveidojuši saistošu satvaru, lai mazinātu siltumnīca efektu izraisošo gāzu emisijas. Bet mēs uzskatām, ka šodienas lēmums ir tikai sākumsolis. Eh, tas ir signāls startam. Mēs nedrīkstam tagad apstāties. Tagad mums ir jāmaina tas, kā mēs dzīvojam, kā mēs ražojam un kā patērējam. Jo Eh, eh, vispārīgi pieņemts kapitālisms to nevarēs paveikt. Mums visiem, visā pasaulē vajadzētu piepulēties, lai izpildītu savas saistības, lai uh, apkārtējā vide un sociālā sadzīve tiktu mainīta ilgspējīgi. Tāpēc vēlos aicināt visus. Uh, saprast, ka nepietiek ar tiem mērķiem, kurus mēs jau izvirzījām, lai mazinātu CO2 emisijas. Nepietiek ar uh, emisiju tirdzniecības schēmu. Mums vajadzētu rīkoties stingrāk un uzņemties vēl vairāk, lai uh, mēs rīkotos atbildīgi mūsu bērnu uh, labā. Paldies! Das macht dann für die Fraktion der Grünen, Frau. Tālāk eh, zaļo frakcijas vārdā Harms kundzei vārds. Cienījamais ģenerāls sekretār kungs, Bankimona kungs. Es eh, gribētu teikt, ka katru dienu raugoties Sīrijas virzienā mums lūst sirds. Un es labprāt vēlētos sveikt jūs vismaz par kaut ko, kas ir izdevies. Un tas attiecas par, uz Parīzes nolīgumu. Un es esmu cieši pārliecināta par to, ka šis nolīgums ir ārkārtīgi svarīgs klimata aizsardzībai pasaulē. Bet Tas ir arī svarīgākais uzdevums, ko apvienotās nācijas paveiks līdz šī gada beigām. Bet es labprāt vēlētos, lai tās ziņas, ko mēs saņemam no uh, Sīrijas, mainītos pozitīvā virzienā. Rojāls kundzēs vēlētos teikt, ka padome ir parādījusi, ka ir spējīga vest eh, sarunas par svarīgiem jautājumiem. Eiropai ir visas nepieciešamās eh, tehnoloģijas. Mēs varam pavisam citādāk organizēt mūsu transportu, mūsu rūpniecību un tā tālāk. Taču mēs vairs nedrīkstam kavēties. Mums ir tiešām Eiropas augstākajā līmenī sarunās jānodrošina tas, kas šīs dienas pasaulē ir nepieciešams, kas nodrošinās un kas noteiks cilvēkiem pasaulē nākotni. Mēs nevaram atlikt šos jautājumus uz nākotni, eh, tālāku nākotni rītdienu vai parītdienu. Paldies par uzmanību. Die EFDD frakcija. Paldies un FDD grupas vārdā Čīnīkungs. Paldies priekšsēdētāji. Arī mēs esam apmierināti ar faktu, ka Eiropas Savienība ir uh, ratificējusi Parīzes nolīgumu. Tas ir bijis svarīgs solis, taču es nedomāju, ka ar to pietiek. Šim pirmajam solim būtu jānovērt pie turpmākiem soļiem, kas ļautu tikt galā ar izaicinājumiem, kas stāv cilvēks priekšā tuvākajos, tuvākajos desmitgadēs. Ja mēs nepanāksim radikālas pārmaiņas, mēs izraidzīsim uh, ciešanas cilvēkiem, kas novadīs pie galējas nabadzības. Mēs nevaram nodrošināt neierobežot izaugsmi, kas pieprasa neierobežos resursus. Ir jāatrod līdzsvars šajā izaugsmē. Mans eh, deviņus gadus vecais tēls man sacīja, eh, ja mēs augsim eh, nepārtraukti, mēs beigās ar galvu kaut kur atcitīsimies. Tā kā ir jāpat, tā kā patiesība runā ar bērnu muti, mums ir jāatstāja mantojums mūsu bērniem. NF uh, frakcijas vārdā uh, D. Grafkungs. With... Ko mēs vēlamies darīt attiecībā uz klimata pārmaiņām Eiropas Savienībai? Uh, nebūtu jāiejaucas Eiropas Savienībai, nevajadzētu ratificēt šo nolīgumu, bet mēs redzam, ka šeit ir tik daudz laimīgu seju. Jūs sakāt, ka tas ir vēsturisks brīdis. Es varu to saprast. Eiropas Savienības ietekme ir Uh, jūtama. Bet šis nolīgums uh, būs kaitīgs. Attīstības valstīm tā uh, klimata sēkas nav skaidras un cietīs mūsu pilsoņi. Elīta tagad bērzē rokas, jo iegūs no klimata rīcības plāniem, bet parastie pilsoņi valstīs maksās vairāk par elektrību, par apkuri, un tas ir apkaunojoši. Tagad kad Eiropas Savienība ratificēs šo nolīgumu, es saskatu tikai vienu labo lietu. Pilsoņiem būs pilnīga brīvība to īstenot vai neīstenot pēc savas gribas, un tas ir pozitīvi. Paldies! Das Wort hat jetzt der Fraktion. Un tagad uh, Balzu kungs, kas uh, nepieder nevienai politiskai grupai. nagyon fontos tartalmi döntésre kerül sor az európai unió a mi szavazásunkkal. priekšsēdētājkungs mums ir šodien eh, jā, jāratificē ļoti svarīgs nolīgums. Eh, sākšu vēlreiz sakrunātājs, eh, jo šķiet bija tehniskās problēmas. Vai tagad visi mani var dzirdēt, ja? Sāc, lūdzu, sāciet no sākuma, saka priekšstādājs. Jā, paldies, priekšstādāja kungs, ģenerālsekretāra kungs. Darba kārtībā šodien ir formāla svinīga sēde, bet mēs runājam par saturiski būtisku jautājumu. Eiropas Savienība tagad ratificējas Parīzes nolīgumu. Daudzas valstis to jau ir paveikušas, Ungārija arī. Bet tomēr tas ir ļoti būtisks solis ceļā uz nolīguma stāšanos spēkā. Eiropas Savienība spēlē un ir spēlējusi svarīgu lomu cīņā pret klimata pārmaiņām. Mēs esam formulējuši ambiciozos mērķus un tagad sākam tos īstenot. Bet šķiet, sākas tāds strīds par to, kas izvirzīs ambiciozākus mērķus. Jāuzsver, ka mēs esam atbildīgi mūsu pilsoņu un arī rūpniecības priekšā. Runa ir par arvien radikālākiem soļiem, bet jāsaprot, ka Eiropas Savienība ir atbildīga tikai par 10% visu izmešu. Un runa nav par izmešu mazināšanu, bet drīzāk par novirzīšanu. Tas ir jāpatur prātā, lai Eiropas Savienības rūpniecība paliktu konkurētspējīga. Nolīgums būs juridiski saistošs. Un Eiropas Savienībai tas ir arī jāpilda, jāizteno konkrēti pasākumi. Mēs nevaram pieļaut, kā ASV, kā viens no lielākiem emitentiem uh, sekos savām interesēm un tikai savām interesēm jāpanāk, lai visas puses pildītu savas saistības. Paldies! Tagad komisijas vārdā komisijas priekšstādājs Junkara kungs. Priekšstādāja kungs, uh, uh, ģenerāla sekretāra kungs, Eiropas Savienība pašlaik demonstrē, ka tā ir spējīga veikt uh, svarīgas lietas, spērt svarīgus soļus, bet Parīzes nolīgums nav jau krītis mums rokās no debesīm. Pie tā ir piestrādājuši tie labākie mūsu starpā, un es gribētu pateikties Francijas prezidentam François Hollandam, kā arī Lorānam Fabijus, eh, bijušajam eh, ārlietu ministram, un arī Rojālas kundzei, kas šodien ir klāt. Paldies eh, par jūsu nemītīgiem centieniem! Tagad mums jāseko ar ratifikācijas un īstenošanas pasākumiem. Es teiktu, ka Eiropas Savienība nav vienkārši kaut ko parakstījusi. Šis nolīgums ir uh, nopietns, solīts un juridiski saistošs. Tāds tas ir. Un tagad mums ir visas izredzes pievienoties būtiskai kustībai uh, Uh, kas mainīs pasauli. Es gribētu teikt grāfa kungam, šī nav pirmā un nav arī pēdējā reize, kad jūs nokavējāt uh, tikšanos ar vēsturi. Mēs uh, izskatām svarīgos jautājumus, un es domāju, ka mēs esam tagad uzņēmušies atbildību par cilvēces nākotni un izdarījām to, kas bija jāizdara. Paldies! Tagad uh, parlamenta vārdā Korčak kungs. Eiropas parlamenta priekšsēdētāja kungs, apvienotu nāciju organizācijas ģenosekretāra kungs, godātie deputāti, vēlos sākt ar to, ka paudīšu mūsu pateicību un atzinību par līdera lomu, kuru jūs, ģenerālsekretāra kungs, esat izrādījis mūsu kopīgajos centienos uh, lai vienotos par ambiciozo Parīzes nolīgumu. Un vēlos pateikties jums arī par desmit gadiem, ko kalpojāt pasaules sabiedrībai kā ANO ģenerālsekretārs. Šodien Eiropas Savienība viennozīmīgi apstiprina savu apņemšanos cīnīties par, pret klimatu pārmaiņām. Vēlos pateikties priekšsētē kungs Eiropas parlamentam, Eiropas komisijai par sadarbību izcilu sadarbību un jums, eh, priekšsarētājs kundze, par to, ka bija iespējams eh, vienoties par Parīzes nolīgumu tik ātri ratificēt to. Tāpat arī tika pierādīta atbildība, kas ir Eiropas Savienībai un kādu lomu spēlē Eiropas Savienība globālajā līmenī. Daudzus gadus esam strādājuši pie tā, lai veidotu šo nolīgumu un panāktu vienošanos par to. Līdz ar to ārkārtas vides padomē pagājuši piekdien eh, tika panākta vienošanās dalībvalstu atbildīgajiem ministriem par eh, šo pātrināto procedūru. Un man prieks, ka eh, šodien vēlāk arī padomu pieņems šādu atbilstošu lēmumu. Un varu apliecināt, ka sākot no šodienas mēs rūpīgi strādāsim pie tās īstenošanas. Paldies! Vielen Dank. Paldies, Kopšakungs. Tagad sākam balsošanu. Tādēļ vispirms dodu vārdu vides komitejas priekšsarētājiem Giovanni Lavijas kungam. Sekretārī. Apvienotu Nāciju organizācijas ģenerālsekretāra kungs, priekšsēdētāja kungs, kolēģi, dāmas un kungi. Kā NV komitejas priekšsēdētājs un referents es ar lepnumu iesaku parlamentam apstiprināt eh, Parīzes nolīguma ratifikāciju. Gan arī pirms 20 gadiem Kyoto protokols tika apglabāts ASV senātā. Kopš tā brīža Eiropas Savienība ir tā, kas uzņemas vadošo lomu starptautiskajā cīņā pret klimata pārmaiņām un ir smagi strādājusi, lai Parīzē viss izdotos. Šodien vēros, vēlos uzsvērt, ka Parīzes eh, nolīgums eh, stāsies spēkā pateicoties Eiropas pilsoņu iestādes eh, apstiprinājumam. Un tas ir vēsturisks moments, kas pierāda mūsu sadarbību Eiropas parlamenta un Nacionālu parlamentu deputātiem, Eiropas Savienības dalību valstīm, Eiropas komisiju un padomus prezidentūru. Īpaši vēlos izcērt komisāra Ariesa Kaņietes darbu, ar kuru es cieši sadarbojos šajā procesā. Šodienas balsojums parādīs, ka Eiropas Savienība izpilda to, ko solījusi. Mēs varēsim Un mums ir jānodod eh, nākotnējām paudzēm tāda pasaule, kas ir stabilāka un plaukstošāka, veselāka un tīrāka. Šodien mēs esam tuvāk šim mērķim, šodien mēs varam. Paldies! Tagad ķeramies klāt balsošanai par ieteikumu um, apstiprināt padomas lēmumu par ietvaru nolīguma, ANO ietvaru nolīguma apstiprināšanu par klimatu pārmaiņām. Tas augto Parīzes nolīgumu Eiropas Savienības vārdā. Sākam personālu balsojumu. Vai visi deputāti ir nobalsojuši? Tā arī ir. Labi, tad beidzam balsot. Sešsimt septiņdesmit deviņi ir balsojuši, sešsimt desmit ir balsojuši par. mit nein mit nein Pret balsojuši 38 deputāti un 31 deputāts ir atturējies. Ar to konstatēju, ka Eiropas parlaments ir apstiprinājis šo nolīgumu.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

Dāmas un kungi, paldies! Lielas paldies par jūsu pārliecinošo balsojumu, godātie kolēģi. Paldies arī visiem, kas piestrādāja, lai šīs process virzītos uz priekšu tik strauji. Domāju, ka jūsu vārdā varu vēlreiz pateikties sirsnīgi manam Kinimulam kungam, ANO ģenerālsekretāram, gan par viņa klātbūtni, gan par lielisko darbu, ko viņš paveicis pēdējos desmit gados. Mēs novēlēsim viņam atlikušajām nedēļām. Uh, vēl daudz panākumu un, protams, panākumus viņa personīgajā dzīvē. Liels paldies jums! Uh, mēs ļoti cienam jūsu paveikto ANO ģenerālsekretāra amatā šajos dramatiskajos laikos. Paldies! Paldies. <laughs>